efektīvs instruments un arī efektīvs tirgus instruments CO2 samazināšanā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāji! Lielas paldies komisāru kungam! Dāmas un kungi, debats līdz ar to ir noslēgušās par šo jautājumu. Lieliski balsojums rīt pulkstens 12.